Dienvidu Āfrikas valsts ir daudz eh, rasu eh, demokrātija. Mēs viņus sveicam. Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Un tagad ķersimies pie eh, balsošanas. Mūsu pirmā uh, balsojums ir vienkāršotā procedūra. Albertīni uh, ziņojums par eh, pirms iestāšanās palīdzības instrumentu. Un eh, sāksim eh, balsot. Mums būs tātad balsojums, personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Bal beidzam balsot. Rezultāts skaidrs - 578 pret 22 balsīm. Congratulazione, Mr. Albert. E, apsveiksim Albertīnī kungu. Nākošais e, punkts ir arī vienkāršotā procedūra, e, Malštalkas kunga ziņojums par bērniem paredzētu uzturlīdzekļu un citu veidu ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu. Sāksim balsot. Atkal mums ir personālais balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. un atkal ir pieņemts ar skaidru eh, vairākumu. Nākošais punkts ir eh, Goņčas kundzes ziņojums par kopienas programmu eh, nodarbinātībai un sociālajai solidaritātei. Pirms mēs balsosim, es došu vārdu referentē Genčas kundzē. Sirsnīgs paldies, priekšsēžkungs. Tikai daži vārdi no manas puses Es gribētu pateikties ēnu referentiem. Pirmkārt, sarunas bija diezgan sarežģīts un komitejas vārdā paldies viņiem